herr präsident cienījamie kolēģi un kolēģis! Mēs drusku pagaidījām dažas minūtes, jo mēs gaidījām uz kādu. Es vēlos, labprāt, eh, terorismu upuru dienā sniegt ziņo paziņojumu. Kolēģis un kolēģi, šodien mēs eh, piekto